Rādi. Es vēlētos jūs informēt arī par to, ka padomas priekšēdētājs un es kā parlamenta priekšēdētājs šonedēļ esam beiguši koplēmumu procedūru saskaņā ar parlamenta reglamenta 74. pāntu. Šī tiesību akta nosaukums tiks iekļauts šīs sanāksmes protokolā. Nākamais punkts. Darba kārtība jums visiem ir izplatīta. Un uh, priekšādātāja konferences pieņemtais darba kārtības projekts uh,